Ehm, deputāti varētu skaidrot savu balsojumu arī par eh, cilvēktiesību, demokrātiju un tiesiskumu principu pārkāpumiem. Eh, Saskaņā ar reglamentu tik tiešām nav balsojuma skaidrošanas steidzamības sakarā. No Aldē grupas esmu saņēmusi pieteikumu iecelt Mariju Terēzu Himenesu Barbatu par locekli kultūras un izglītības komitejā delegācijā attiecībā ar eh, Magreb valstīm, kā arī dele, parla, delegācijā parlamentārai asamblējai ar Vidusjūras Savienību. Vai ir aizrādījums?